Komisijas paziņojums pārtiks izplīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā. Komisāra kungs, jums vārds. Uh, Priekšādātāja, godātie deputāti, es Eh, saprotu, es ļoti augsti novērtēju to, kādu nozīmi jūs piešķirat eh, pārtikas programmas eh, nozīmei. Sociālā dimensija krīzes laikā iegūst arī sevišķi lielu nozīmi. Un tas attiec arī uz pašreizējo situāciju. Cilvēki bez darba, cilvēki, kas ir vismazāk apgādāti vai uh, Uh, dzīvo smagos apstākļos, um, protams, noliek mūsu priekšā jaunus uzdevumus. Un, lai uh, pasargātu cilvēkus, kas ir vismazāk pasargātie Eiropas Savienībā, Eiropas komisija ir paredzējusi atvēlēt minimālo budžetu apmēram 25% uh, apmērā no kohēzijas politika atvēlētajiem līdzekļiem, kas būtu paredzēti sociālās iekļautības pasākumiem. Tāpat mēs grasāmies uh, uzlabot, uh, palielināt līdzekļu apjomu globālās pielāgošanās fondā, ņemot vērā pašreizējo situāciju. Komisija uzskata, ka palīdzība vistrūcīgākajām personām pieder pie Eiropas Savienības prioritātēm, un mums ir jāsaprot, ka diemžēl vienmēr būs cilvēki, kuriem būs nepieciešama palīdzība, it sevišķi šādā krīzes situācijā. un uh, tas iet roku rokā ar nabadzības samazināšanas pasākumiem saskaņā ar 2020. gada mērķiem. Kā jūs zināt, dalību valstīs ir notikušas diskusijas par šīs pašreizējās programmas uh, juridisko pamatojumu, un tas ir radījis sarežģījumus Komisija, protams, ir ar to visu ņēmusi vērā, bet uh, nākus klajā ar iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka no mūsu budžeta ir jāatbalsta pārtiks izdalīšana vistrūcīgākajām personām un jācenšās pārvarēt nabadzība un komisija domā par to, kā kohēzijas politikas ietvaros, kādus pasākumus veikt lai uh, šādas problēmas uh, nerastos turpmāk. Mums vēl jāturpina strādāt pie modeļa, kas būtu gan efektīvs, gan arī reāls. Un es gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par sadarbību un par to, ka šis jautājums ir guvis jūsu uzmanību. Paldies! Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvji. Pirmais runās Sikerska kungs. Divas minūtes. 15. decembrī pagājušajā gadā mēs otrajā lasījumā pieņēmām lēmumu par 2012. un 2013. gada programmu protu pārtiks izdalīšanu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā. Diskutējot par šīs programmas nākotni, vairāk kārt tika pausts atbalsts pārtiks izdalīšanai vistrūcīgākajām personām arī nākošajā daudzgadu finanšu plānojuma periodā. Gājušā gada jūlijā tika pieņemta rezolūcija, tika pieņemts sekojošs lēmums, programma jāturpina, lai palīdzētu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā. Nākošajā daudzgadu finanšu plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam jārod ir jauns uh, ietvars, lai varētu šo programmu turpināt. Līdz ar to varētu garantēt to, ka tās personas, kas ir atkarīgas no pārtiks izdalīšanas, saņem pietiekam daudz pārtiks um, šajās programmās. 15. februārī komisārs Andors atbildēja uz mūsu jautājumiem. Jautājumu bija uzdevusi Bereša kundze no EMPL, nodarbinātības komitejas, un jautājums bija par programmas turpināšanu nākošajā periodā. Komisārs Andors atbildēja tā, kā teica, ka pārtiks izdalīšana vistrūcīgākajām personām nākošajā daudzgadu finanšu plāna ietvarā tiks finansēta no citām pozīcijām. Šīs programmas mērķi atbilst Eiropas Savienības stratēģijai 2020. gadam un atbilst nabadzības samazināšanas mērķiem. Šī programma ir budžeta diskusiju daļa. Komisāra atbilde un uh, komisijas atbilde kopumā, tā, kas tika sniegta 21. decembrī, arī jāievēro, Un uh, mēs uh, redzam, ka padomē valsts bija gatavas uh, meklēt un rast kompromisu. Līdz ar to domājam, ka komisijai jāievēro to uh, valstu viedoklis, uh, kas um, nevēlējās šo programmu turpināt. Darbs turpinās tagad. Ir uh, jārod finanšu priekšlikums šai programmai. Paldies! Paldies! Es gribētu runāt jūs ievērot jums atvēlēto runāšanas laiku. Nākošā runātāja Bereškundze, sociāldemokrāta. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mans kolēģis De Castro no Agri komitejas un es kā um, sociālo lietu komitejas priekšsēdētāji, mēs gribējām diskutēt par šo jautājumu šeit plenārsēdē, ievērojot uh, to paziņojumu, kāds bija 15. februārī komisāra kolēģijas vārdā, un komisija izmantoja iniciatīvas tiesības, lai atsāktu sarunas, lai varētu rast finansējumu šai programmai nākošajā finanšu uh, ietvarā. Jūs zinat, ka parlaments pilnībā atbalstat šo programmu. Mēs gribam iet vēl tālāk, jo mēs uh, domājam, ka šī programma nedrīkst būt kā uh, burtiski nu, uh, tāds ķīlnieks sarunās un sarunās arī par uh, kopēju lauksaimniecības politiku. Ir nepieciešams um, likumīgs ietvers. Mēs prasām, lai šī programma būtu patiesa solidaritātes uh, programma lai tā netiktu uh, samazināti sociālie fondi, un es jau teicu, ka solidaritāte citādi ir tikai starp nabadzīgiem un nabadzīgiem, bet tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Komisāra kungs, uh, lūdzu, ievērojot vienu punktu, sekojošais. Šajā parlamentā daudzi uh, atbalsta nevis makroekonomiskas uh, pamatnostādes, bet tematiskās uh, E ES 2020. gada stratēģijā ir mērķis cīnīties pret nabadzību un sociālo izslēgtību, un ir nepieciešams finansējums no ES, lai palīdzētu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Lūdzu, strādājiet šai virzienā un pārlieciniet tās valstis, eh, izmantojot jūsu uh, monopolu, kāds ir iniciatīvas izteikšanai, un rodiet tādu risinājumu. Paldies nākošā runātāja Harkins kundze Alde. Māršfild pērsbēm. Thank you, Mr. Paldies, priekšādātāji. Es grims, gribu pateikt, ka priecājos par pārējais pasākumiem, ko piedāvā komisija, lai varētu turpināt šo programmu pārtikas izdalīšana. Uh, 13 miljonu cilvēku, kas 19 eh, dalībvalstīs cieši no nabadzības, izmanto šo programmu. Es domāju, cik tālu mums ir jāiet, lai mēs beidzot pārvarētu nabadzību. Pašreizējie pasākumi nav pietiekami. Un tiem, kas uh, izmanto šo programmu, viņi ir atkarīgi no tā, vai mēs izprotam šīs problēmas smagumu. Eiropas Savienībai ir jāizrāda solidaritāte. Par Eiropas globalizācijas fondu esam dzirdējusi daudz pozitīvu atsauksmju, bet diemžēl dalība valstis nevienmēr uh, domā tāpat, uzskata, ka varbūt tas pat nav varbūt vajadzīgs. Uh, ir vajadzīgs komisijas atbalsts un arī Eiropas parlamenta atbalsts, lai fonds turpinātu darbīties. Un šķiet, ka šī programma, par ko mēs runājam tagad, sastopas ar tādu noraidījumu padomē. Bet es gribētu atgādināt, ka viena no piecām prioritātēm 2020. gada stratēģijā ir samazināt, likvidēt nabadzību un es vēlu komisijai sekmes un apsolu arī parlamenta atbalstu. Paldies! Nākamais runātājs zaļo vārdā Kornelisenas kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Priekšēdētāji, mēs esam panākuši to, lai šī pārtiks izdalīšanas programma 18 miljoniem cilvēku turpinātu darboties. Mums nav tagad laika vairs kavēties, mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Tā saucām. Tā... Mums ir jāsaprot, ka ir jābūt informācijai, jābūt skaidrībai par to, kas ir jādara tā saucamajām pārtikas bankām, lai situācija nekļūtu vēl daudz ļaunāka. Un es esmu pārliecināta, ka atbalsts no Eiropas parlamenta šai programmai būs, bet raizējos par to, vai atbalsts būs padomē. Vai padome uzskata vai turēsies pie savu viedokli, ka programma var turpināties tikai vēl divus gadus, ir nepieciešams apiet šo padomas blokādi. Un um, mēs, protams, ir, varam cerēt uz uh, labāko, bet Es domāju, ka nevienam nebūs palīdzēts, ja mēs tagad iz... rēķināsimies ar to, ka programma beigsies pēc diviem gadiem. Paldies. Nākamā ir Cimeres kundze. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Dāmas un kungi, komisāra kungs, ja es pareizi jūs sapratu Tad jūs teicāt, jā, komisija cīnīsies par to, lai šī programma turpinātu darboties, un komisija visu darīs, lai tuvākajā laikā būtu arī uh, konkrēti priekšlikumu par to, uh, kas šo programmu īstenos, no kurienes nāks finansējums. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs kopīgi esam atbildīgi par to, lai šī pārtiks izdalīšanas programma tiktu īstenota bez pārāvumiem. Un nevis tāpēc, ka tas būtu pēdējais līdzeklis, uh, bet tāpēc, ka mums ir jāparāda cilvēkiem, ka mēs saprotam, mēs zinām, kādā situācijā atrodas cilvēki, kas nav guvuši labumu no ekonomiskās attīstības un kas cieš no krīzes sekām. Es domāju gan tagad Grieķiju, gan Spāniju, kur Uh, jāņem vērā, ka Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas pasākumi ir pasliktinājuši daudzu cilvēku situāciju, kas šo programmu izmanto. Pašreiz 8 miljoni cilvēku ir atkarīgi no šīm, šīs pārtikas izdalīšanas programmas, bet mums ir jāapliecina, ka nabadzības pārvarēšana ir prioritārs jautājums vai kļūs par pilnīgi, par galveno prioritāti, un līdz šim mēs neesam tādu signālu devuši. Un ja mēs gribam, lai cilvēki mums uzticas, lai uzticas Eiropas institūcijām un tic, ka mēs esam solidāri, uh, tad šī programma ir jāīsteno, un es apsolu jums mūsu atbalstu un gribu aicināt kolēģus pārliecināt, censties pārliecināt valdību vadītājs, kas līdz šim bloķē programmu. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Imbrasas kungs. Viena minūte. Brangstantis maistas ir didėjančios pragyvenimo išlaidos skatina vis daugiau žmonių. Priekšsēdētājiem. Pārtikas cenas pieaug, un, es eh, zinu, vairāk ir jātērē, lai izdzīvotu. Un cilvēki aizvien vairāk ir atkarīgi no palīdzības programmam. Mēs uh, tagad uh, tērējam šai palīdzībai par 114 miljoniem vairāk salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Ap 43 miljoniem cilvēku Eiropā uh, var kļūt par trūcīgiem, kuru katru brīdi un uh, paši sevi nevar pilnībā apgādāt. Līdz ar to nav iespējams tagad uh, samazināt uh, finansējumu šiem palīdzības programmām. Manā valstī Lietuvā cilvēki ir atkarīgi no šīs palīdzības un sociālā spriedze valstī noteikti pieaugs, ja programmas tiks um, izbeigtas vai palīdzība samazināta. Tagad bezpartijas, ko vadam de... Kristīna Morvē. Lūdzu. Paldies, kolēģi. Pārtikas palīdzības programmas palīdz um, ne tikai tiem, kas tieši saņem šo palīdzību, bet palīdz arī uzņēmumiem, kas izmanto publiskos iepirkumus un gūst ieguvumus no tā. Es vēlos, lai jūs paskatītos jūsu mājās, kādi uzņēmumi nodarbojas ar uh, šo programmu īstenošanu. Nu, rezultāti var būt šokējoši. Ungārijā mums ir 4 miljārdu forintu lielas palīdzības no Eiropas Savienības saņemtas. Mēs redzam, ka nevis mazi un vidēji uzņēmumi saņem šo palīdzību, bet uh, gan lielie uzņēmumi. 660 miljoni aizgāja uh, vienam no lielākajiem uzņēmumiem uh, Ungārijā. Un šos, šie uzņēmumi, starp citu, jau tikuši sodīti par karteļu darbību. Mēs uh, visu laiku runājam par atbalstu MVU. Un tā vietā tagad uh, šīs palīdzības naudas saņem uh, turpmākai sadalīšanai lielie uzņēmumi. Nevar taču būt tā, ka, ka MVU vienkārši netiek sniegts atbalsts, ja, piemēram, tie nav tuvu valdošiem politiskiem režīmam. Vismaz tā tas pagadām notiek Ungārijā, tas nav pieņemami. Paldies. Tagad lūdzu atsevišķi runātāju Silvestrijas kungs pusotra minūte. Paldies. 18 miljonu cilvēku Eiropā ir atkarīgi no šim programmam. 43 miljoniem cilvēku Eiropā draud nabadzība. Paldies kolēģiem, kas specializētajās eh, komitejās ir eh, skatījuši šos jautājumus. Mēs eh, noraidām komisijas priekšlikumu vienoties par pagaidu risinājumu. Mēs uh, vēlamies paturēt programmas eh, šī brīža formā. 14. un 15. decembrī lauksaimniecības padomē ir panākta vienošanās, lai turpinātu programmu vēl tikai divus gadus. Mēs to noraidām jau tagad. Mēs vēlamies, lai programma paliktu arī nākotnē. Ir, ir atkal jāaktivizē šī programma. Daudzgada finanšu schēmā mums ir 2,5 miljārdi rezervēs. Šīs rezervēs paredzētas eh, programmam un tam pietiktu, lai turpinātu programmu laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Komisijai tam ir jāpiekrīt. Ir tik daudz cilvēku Eiropā, kam nepieciešama palīdzība. Nevar apkarot krīzi um, taupot, vienīgi taupot un uh, samazinot sniegto palīdzību. Tā ir akla politika, mēs to noraidām. Mēs vēlamies turpināt programmas arī pēc 2014. gada. Paldies! Nākamais runātājs - Dekastro kungs, pusotra minūte. Priekšsādātā kungs, komisāra kungs, kolēģi. Es vēlos atgādināt, ka Mēs esam ļoti apmierināti ar 2013. Um, gada programmas īstenošanu un turpināšanu. Šī programma pārēc pārtikas izdalīšanos trūcīgākajām personām Eiropas Savienībā, sociālā un uh, lauksaimniecības komiteja vēlas, lai komisija ap, u, apņemtos eh, programmu turpināt arī pēc 2013. gada. Komisija pagaidām pieņem zināšanai parlamenta nostāju, bet eh, to ir par maz. Eh, parlamentam tagad ir tiesības, kas nostiprinātas Lisabons līgumā, un komisijai jāieklausās parlamenta vārdos. Mēs priecājamies par komisijas deklarāciju šodien. Tas ir instruments, ar kura palīdzību 440 miljoni katru gadu tiek paredzēti, lai palīdzētu 18 miljoniem cilvēku Eiropā. Šo 18 miljonu starpā ir daudz bērnu. Uh, Šobrīd mums ir daudz globālu izaicinājumu, un um, bieži cieši tie, kas ir visvairāk ievainojami. Līdz ar to jāparedz um, attiecīga palīdzība arī pēc 2013. gada. Paldies! Nākamais runātais uh, Lajona kungs pusotra minūte. Paldies priekšsādātājiem, komisārkungs. Šī programma tika izveidota. Um, kad um, cilvēki, uh, kad cilvēki Eiropā cieta badu, tagad um, uh, mums um, ir iespēja šiem cilvēkiem palīdzēt. Mēs uzskatām, ka mums šī praksa arī jāturpina. Šis, uh, šos uzskatus atbalsta arī uh, dalībvalstis. Mēs vēlamies um, palīdzēt šiem cilvēkiem, tas ir skaidrs, bet, uh, mūsuprāt, šī programma vairs nav tas piemērotākais instruments. Mēs varam atrast citus līdzekļus. Līdz ar to es uh, atbalstu komisiju šeit, lai nākamajā daudzgadu finanšu schēmā paredzētu citus palīdzības instrumentus. Citādi Mums vienkārši ir pārāk maz elastīguma. Mēs varam atrast arī citus veidus, kā sniegt šo palīdzību. Paldies! Nākamā runātāja ir Delī kundze, pusotra minūte. Mike, please, Mike! C'est bon là Bon. <laughs> Monsieur le commissaire. Komisāra kungs, Struktūra fondu priekšlikumā komisija piešķir 2,5 miljārdus instrumentu nākošajām pārtiks programmām no 2014 līdz 2020. gadām. Neskatoties uz to, ka dažas dalībvalstis pretojās, tā ir tāda ļoti drosmīga izšķiršanās no komisijas puses. To atbalsta Eiropas parlaments, to atbalsta mūsu pilsoņu vairākums. Aizvien vairāk ir tādu cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība no pārtikas uh, programmām. 500 miljonu eiro gadā uh, tiek tērēts šiem mērķiem. 2,5 miljārdi eiro septiņiem gadiem. Tas nozīmē, ka pusotra miljārda samazinājums uh, salīdzinot ar iepriekšējo uh, summu. Mēs zinām, ka uh, komisija nākotnē taisās atbalstīt šīs programmas, bet liekas, ka ir ļoti sarežģīti finansēt šīs programmas arī no uh, sociālajiem fondiem, iepērkot uh, produktus no lauksaimniekiem un izdalot visnabadzīgākajiem, lai arī kopienas tiesa jau ir lēmusi šajā jautājumā. Mēs redzam, ka situācija atgriežas eh, it kā iepriekšējā izējas punktā. Ko jūs darīsiet? Kā jūs turpināsiet rīcīgi, rīkoties? Man liekas, ka programma ir jāsaglabā, jāstrādā, lai visi un arī visi nabadzīgākie varētu uh, saņemt palīdzību, lai cenas būtu samērojams un ir nepieciešams arī ietvars proti direktīvu par minimāliem ienākumiem. Paldies! Paldies. Nākošais ir Lehjerika kungs. Komisāra kungs, man ļoti žēl, ka neko precīzi jūs nepateicāt. Jūs teicāt, ka jā, Eiropas sociālajā fonda tos, izmantos, tos izmantos, bet uh, līdzekļu piešķīrums netiek uh, palielināts. Ja 2,5 miljārdi tiek daudz gadu programmā ieskaitīti, tas uh, nozīmē, ka katru gadu šī summa samazināsies nu praktiski par 100 miljoniem eiro. Tā ir palīdzība pārtiks izdalīšanai. Mēs nevaram akceptēt šādu situāciju. Es uh, piedāvāju, lai komisija un Eiropas parlaments un varbūt, ka Empel komiteja izteiktu iniciatīvu un tā būtu uzklausīšana ar eh, organizācijām, kas eh, strādā šajā jomā Eiropā, lai uzskaitītu, cik līdzekļi ir nepieciešams un lai pēc tam izteiktu priekšlikumu, par kuru mēs varētu diskutēt, ieskaitot visus juridiskos jautājumus. Paldies! Nākošā runātāja Morina Šartjē. Paldies, priekšstādākungs, komisāra kungs. Es uzklausīju jūs teikto, jūs teicāt, lai pārtiks izlīšana vistrūcākākajām personām tiktu finansēt no Eiropas sociālajiem fondiem. Atgādināšu, komisāra kungs, ka ESF tā lielākajā daļā ir domāts, lai uh, veicinātu profesionālo integrāciju un tas ir absolūti nepieciešams solis arī sociālai uh, integrācijai. Nu, nav tādas sociālās integrācijas bez profesionālās. Es domāju, ka mm, ir uh, jāturpina būt ļoti uzmanīgiem un jāsaglabā šīs profesionālās integrācijas iespējas. Tagad par pārtiks izdalīšanas programmām vistrūcīgākajām personēm. Jā, es domāju, ka šie 500 miljoni eiro gadā ir jāsaglabā. Uh, lai šī programma varētu turpināties līdz 2020. gadam. Ja jums ir jāpārliecina tās valsts, kas vēl šodien atturs vai kavējas, bet uh, mēs uh, nepieļausim kondicionalitātes klauzulu sociālajos jautājumos, jo citādi tas būtu tāds dubults sots Mums šīs programmas ir nepieciešams, mēs esam mobilizējušies, lai to aizstāvētu, un a, arī tāds uzdevums jums tiek uzticēts. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, nous l'avons répondu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs jau vairāk kārt šajās a, diskusijās a, esam runājuši par a, solidaritāti. Mums jāparāda pilsoņiem, ka Eiropas Savienība jūs, viņus atbalsta. Mums, mums visiem zinām, ka padomē ir tāda m, mazākums, kas var bloķēt programmas attīstību. Uh, pārtiks izdalīšanas programma nav vienībā, tā, vienīgā, tāpat arī globalizācijas saku novēršanas fonds ir apdraudēts. Bet šīs nozīmīgās programmas ir jāsaglabā un jāizveido īstenas sociālās programmas, neskatoties uz pretestību padomē. Mums jāatbalsta Eiropas pilsoņi, jāizmanto šī iespēja. Mums ir jāpārliecina padomi Un ļaunākajā gadījumā, nu tad jāgaida, kamēr pie valdības Francijā un Vācijā nāks sociāldemokrāti. Paldies! Hausling, Mar... Paldies! Nākošais runātājs Haislinga kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Nu, es domāju, ka mēs esam vienoti Visās frakcijās par šo vienu punktu mēs varēsim pārliecināt tās valsts, kas eh, līdz šim ir bijušas pret šo programmu. Tas ir mūsu uzdevums. Protams, jābūt solidāriem ar tiem 18 miljoniem, kas ir atkarīgi no šīs programmas. Bet eh, ir jābūt jaunām pamatam. Tas ir skaidrs, jo pārpalikumu, par to jau tika runāts, Eiropas lauksaimniecības politikā šo pārpalikumu jau vairs nav. Līdz ar to mums jāatrod ir jauns uh, pamats arī e, ievērojot tiesas lēmumus, kā mēs varam rast jaunu, ris, e, jaunu veidu, kā strādāt. Domāju, ka reģionālās iniciatīvas ir jāstiprina gan tās, e, kuri atdod pārtiks produktus, gan arī tie, kas izdala, visi jāiesaista. Un mēs nu, nevaram tā kā pagājušais glābt fondu tikai diviem gadiem, tagad mēs runājam par tiem diviem gadiem un vairs nezinām, kāda būs nākotnes attīstība. Tie, kas ir atkarīgi no šīs programmas, tiem ir vajadzīga drošība, nevis tikai jā, ik gadu pa vienam gadam uz priekšu turpināt. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Suberkundze. Priekšsēdētāja kungs. Šodienas sociālā situācija nav akceptējama. 43,4 uh, procenti iedzīvotāji dažās valstīs un vairāk nekā pat 18 miljoni iedzīvotāji uh, atrodas situācijā, ka tos apdraud nabadzība. Tā ir Eirostata dati. Un tāda pati situācija dažkārt uh, skar arī tos, kas uh, strādā, bet kuru darba uh, nosacījumi neatbilst. Uh, standartizētajām normām. Nu, nav akceptējums, ka šajā grūtajā laikā mēs nevaram palīdzēt iedzīvotājiem un darba ņēmējiem. Mums ir jānodrošina tas, ka cilvēki var uh, cienīgi dzīvot un jānovērš uh, pārtiks produktu uh, trūkums. Mums, protams, būtu labāk, ja mēs varētu rast vairāk nekā 500 miljonus eiro šīm programmām gadā, bet nu vismaz šī summa ir jāsaklabā. Paldies! Paldies nākošā runātāja Herants Garsīs kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, darbie kolēģi, pateicoties šai uh, programmai, pārtiks uh, izdalīšana bija iespējama. Programma jāturpina. Eiropas parlaments atbalsta šo domu. Viena no pamatdomām Eiropas izveidē ir solidaritāte teritoriālā un arī reģionālā kohēzija. Ekonomikas krīze smagi skar Eiropas iedzīvotājs. 18 miljoni dzīvo zem nabadzības robežas un 43 miljoni divreiz pārdomā, kamēr viņi vai divreiz nedēļā pirkt gaļu. Kopējā lauksaimniecības politikai arī jādod savus ieguldījumus, lai risinātu programmu. Mums ir jāturpina šīs palīdzības programmas arī pēc 2014. gada un arī jārod risinājums. Jādiskutē ar ministra padomi, jāmēģina pārvarēt uh, valsts egoisms uh, Eiropas pilsoņu labā. Paldies! Paldies nākošā runātāja Sārbo kundze interinstitucionale a fost păstrarea. Ņemot vērā diskusijas starp institūcijām, eh, ir paredzēts, ka līdz 2013. gadam finansējums tiek saglabāts līdzšinējais. Diemžēl dažas dalībvalstis valstis Um, pastāvēja uz to, ka uh, šī programma ir jālikvidē vai jāpārtrauc tās darbība pēc 2013. gada, kaut gan to izmanto 18 miljonu cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Es gribētu uzsvērt, ka Bats un nabadzība eksistē Eiropas Savienībā, un krīzes laikā problēmas ir padziļinājušās. Šīm programmām ir jābūt, šādai programmai ir jābūt arī turpmāk, un uh, nabadzība ne, uh, nebūs pazudusi 2013. gadā. Uh, Programma būs nepieciešama arī vēlāk, un tai ir jābūt Eiropas līmeņa programmai ar līdzšinējo finansējumu. Tāpēc aicinu komisiju uh, iekļaut šo programmu uh, finanšu perspektīvā, bet uh, ir jāatsakās no nacionālā līdzfinansējuma. Tam tai ir jābūt uh, Eiropas līmeņa uh, eh, eh, aktivitātei. Paldies! Paldies! Un nākam, pēdējais runātājs ir Patrau Neves skundze, priekšēdētāja kungs, komisāra kungs. Gribu izteikt savu uh, gandarījumu par to, ka uh, komisijā ir izdevies saglabāt budžetu uh, trūcīgajiem cilvēkiem, kas jāapgādā ar pārtiku. Daudz līdzekļu ir mobilizēts ārpolitikas aktivitātēm Eiropas Savienībā, un tāpēc būtu uh, ļo, pilnīgi nepieņemami, ja šī programma tiktu pārtraukta, bet palīdzība ir iecerēta uz laiku, nav vēl nodrošināta uh, programmas tālāk pastāvēšana pēc 2013. gada. Dalībvalsts, kas uzskata, ka pārtikas bankām ir jābūt dalībvalstu atbildībā, tām vajadzētu padomāt par to, vai varbūt Eh, ekonomiskā, sociālā telpa tomēr nepiedar mums visiem kopā. Paldies! Un tagad varu dot vārdu pieciem deputātiem, kas vēlas izteikties brīvajā mikrofonā. Demeiras kungs lūdzu, priekšsēdētāja kungs. Protams, ka ir nepieciešams risinājums nākotnē, lai um, mēs varam palīdzēt vistrūcīgākajiem cilvēkiem. Dati liecina, ka 13 miljonu cilvēku 19 valstīs dzīvo uh, nabadzībā, 30 miljoniem pietrūkst uh, pārtikas un uh, un vēl daudz vairāk cilvēku nespēja apgādāt sevi ar pārtiku regulāri. Šī programmai tātad ir jāturpinās, ir jāturpina diskusijas par finanšu perspektīvu, ņemot vērā uh, arī agrāro problemātiku un lauksaimniecības politikas reformu. Šobrīd situācija ir smaga, bet uh, ir jāstrādā ļoti aktīvi lai palīdzētu tiem, kas visvairāk cieš no krīzes. Tie ir gan veci cilvēki, gan slimi cilvēki, gan bērni, gan uh, cilvēki, kas ir um, nu, nabadzīgi. Un parlamentā, manuprāt, mēs esam viensprātis par šo problemātiku. Paldies! Iriguegas kundze, paldies! Komisārkungs, mums ir problēmai jāķeras pie saknes. Tā ir neoliberālā ekonomika, kas ir izraisījusi šos esošos budžeta pielāgojumus bet nenotiek aktīva nodarbinātības veicināšanas politika. Un tā visa um, Tas viss ir izraisījis to, ka cilvēku, ir ļoti daudz cilvēku, kuru situācija turpina strauji pasliktināties. 13 miljonus cilvēku Eiropā apdraud nabadzība, un solidaritāte taču ir viena no pamatvērtībām Eiropas Savienībā. Tāpēc ir vajadzīga līdzsvarota politika uh, ekonomiskajā sadarbībā, uh, un ir eh, jāuzlabo nabadzīgo cilvēku situācija, jāpalīdz tiem, kas ir vismazāk aizsargātie, un jāatrod ceļš, kas ved ārā no krīzes, un tikai tad mums varēs uzticēties. Paldies! Kelly kungs, vienu minūtu. Godrīn un Kešā Flē un Šāra Maģin. Gahārha Nurahigan tū. Eh, ir ļoti būtiski runāt par šo jautājumu tieši eh, tāpēc, ka mums ir tāda slava, ka mēs palīdzam cilvēkiem visā pasaulē, piedāvājot pārtiku. Bet tai pašā laikā daudzi pilsoņi uh, gaida no mums palīdzību, jo viņi tiek sociāli izslēgti Un mums ir jācenšas viņiem palīdzēt, un mēs esam atbildīgi par palīdzības sniegšanu. Un ne tikai šogad vai nākamgad, bet arī līdz 2020. gadam. Mums ir jāīsteno mērķi, ko paši esam sev noteikuši, un jādara tas arī pēc šīs programmas, jāturpina arī pēc 2020. gada. Paldies! Gueres kungs, pēd, nākamais runātājs, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāra kungs. Um, sabiedrības Uh, tādas morālā kvalitāte, par to neliecina budžets. Uh, pavisam citi jautājumi te krīt svarā - izglītība, bērnu audzināšanas iespējas un cita starpā arī palīdzība tiem, kas ir visnabadzīgākie. Šī programma, par ko mēs runājam šodien, varbūt ir pieticīga, bet tā tas liekas tikai pirmajā brīdī. Uh, šī pro programma apliecina, uz ko Eiropa, cik tālu Eiropa ir gatava solidarizēties ar tiem, kam klājas visgrūtāk. Un šī programma lielā mērā ietekmē to, kāda ir mūsu reputācija pasaulē. Un šīs programmas eksistence nevar būt atkarīga no juridiskā pamatojuma un runāt tikai par tehniskiem jautājumiem, par to ir par maz. Ir jāizstāv šīs programmas morālā nozīme. Paldies! Paldies, es varbūt nepareizi izrunāju jūsu vārdu, saka priekšsēdētājs. Un pēdējais runātājs brīvajā mikrofonā runātāja ir Žordānas kundze predlog Evropske komisije da nadaljujemo. Uh, Eiropas komisijas priekšlikums par pārtikas izdalīšanu nabadzīgākajiem uh, un turpināt šo programmu ir pareizi. 2000. gadā sākās krīze un situācija daudzās dalībvalstīs ir tikai pasliktinājusies. Eiropas Savienībai ir jāizrāda solidaritāte un jāīsteno pasākumi, kas dinamizē, piešķir dinamiku atkal ekonomikai, bet tai pašā laikā jādomā par tiem, kas neko negūst no ekonomiskās attīstības. Manā valstī Slovenijā ir reģioni, kur ir tik smaga situācija, ka labdarības iestādes, kas izdala pārtiku, uh, jau ir beigušas eh, darboties, jo vienkārši pārtiks, ko izdalīt, vairs nav. Un eh, es priecājos par komisijas plānu un palīdzību ir jāturpina. Paldies, komisārkungs, vai jūs eh, lūdzu tagad došu jums vārdu noslēgumam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es vēlos sākumā atbalstīt pateikties parlamentam par atbalstu šai programmai. Jūs zināt, 2,5 miljārdi eiro tādu summu komisija ieros no nākamajai daudzgadu finanšu schēmai. Un um, komisija tik tiešām vēlas izmantot savas iniciatīvas tiesības. Es uh, piekrītu. Mums jāsniedz šī palīdzība arī plašākā kontekstā, lai apkarotu uh, nabadzību sabiedrībā. Un uh, to varēsim pieņemt uh, tikai tad, ja tā būs uh, sastāvdaļa no instrumentu pakas, lai veicinātu sociālo kohēziju, lai izmantotu Eiropas sociālo fondu un citas iespējas, kas mums ir atbildot um, deputātiem uz jautājumiem. Jāsaka, jā. Ja vēlamies eh, cīnīties par šo programmu turpināšanu tur nākotnē, kā jau arī ierosināts. Mēs saprotam, ka eh, pietiekam drīz ir jāvienojas, vai nu tad jānoraida, vai nu jāpiekrīt, lai eh, pārtiks banks varētu pielāgoties mūsu lēmumam. Tika jautāts, kāpēc uh, programma vispār vajadzīga. Ja jau mums ir šie konkrētie mērķi nodarbinātībai un nabadzības apkarošanai, Eiropas Savienība nevar ignorēt, ka vairāk par 43 miljoniem eiropiešu nevar atļauties um, gaļu divas reizes nedēļā. Un um, septiņi Septiņiem miljoniem bērnu nav iespējams trīs reizes dienā paēst, jo vecāki pārāk eh, trūcīgi. Un šai gaisotnē šis mēķis nav ideāls, bet kļūst par morāli nepieciešamu lietu. Paldies! Paldies! Šīs diskusijas ir noslēgtas līdz ar to. Tagad skatīsim nākamo jautājumu darba kārtībā.